Šī debats um, par šo jautājumu balsojums rītdien. Tālāk laiks viens minūtes runām. Uzreiz vārdos Fidelēckas kundzei. Es atvainojos, ka varbūt arī nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Jā, paldies, priekš. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, vienlīdzīgs atalgojums sievietēm un vīriešiem par vienādu darbu ir viens no vissvarīgākajiem elementiem, lai cīnītos pret diskrimināciju. Ir nepieciešams, lai sievietes un vīrieši būtu vienlīdzīgi nodarbinātības jomā. Šis princips jau ir jau tika ierakstīts Romas līgumā. Ir veikti dažādi pasākumi, lai cīnītos pret šo nevienlīdzību, pret šo parādību, bet tomēr Eiropas vidējā rādītāja parāda, ka pastāv atšķirības 16 eh, ar pus eh, procentos eh, gadījumu ir atšķir, atšķirība pa 16 procentiem. Nav nekāda brīnuma līdzekļa, kā varētu šo, situā, šo situāciju varētu risināt, bet, manuprāt, nepieciešams slikts piediens dalību valstīm, lai to politika būtu efektīvāka. Un tāpēc ir nepieciešams izmantot pozitīvu, labu praksi un Eh, gribu cerēt, ka līdz 2013. gadam Eiropas komisija varētu kaut kā spēt skaidrot, kāpēc tik vāji tiek īstenot mūsu paši pieņemtie nosacījumi attiecībā uz algu uz samaksas vienlīdzīgumu nodrošināšanu starp sievietēm vīriešiem. Paldies! Tālāk vārds Vieras kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā pirmajā plenārsēdē pēc starptautiskās sieviešu dienas es gribēju uzsvērt, ka mums pirmo reizi ir izpētes programma, kurā ir iekļauts e, jautājums par dzimumu līdztiesību. Par to mums būtu jāpriecājas. Mums jāvirzās uz 2020. gadu pieņemot sēriju pasākumu, kas nodrošinātu, ka ka ņemot vērā to, ka 45% no sievietēm ir um, doktorantūras students, tikai 30% ir uh, pētnieces. Un mums tas ir jādara. Šeit Eiropā mums ir jānodrošina cilvēku kapitāla izmantošana, jo tādējādi mēs varam veicināt gan vienlīdzību, gan produktivitāti. Ja mums nebūs vienlīdzības, nebūs efektivitātes. Mums ir jāvirzās uz drošāku, visaptvarošāku, ietvarošāku sabiedrību. Sieviešu dalība zinātnes un tehnoloģiju jomā būs liels solis, lai sasniegtu 20. gada mērķus, uzlabojot mūsu izpētes inovāciju efektivitāti un ekscelenci. Paldies! Tālāk vārds Mirandas kundzei. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, saka Mirandas kundze. Tas, kas notiek Galīcijā, ir vienkārši briesmīgi. Mēs ceram, ka Eiropas komisija nāks klajā ar priekšlikumiem attiecībā uz kuģu būvi, lai izbeigtu esošo situāciju, jo Galīcijas kuģu būvētāji strādā produktīvi, uh, rada būtisku IKP procentu, un ja šis sektors tiks zaudēts, mēs zaudēsim arī daudz tūkstošu darba vietu. Ja kuģu būvētāji zaudēs darbu, tad viņi deviņu mēnešu ilgumā vai garumā nevarēs parakstīt papildus līgumus. situācija šajās brīdī ir nonākusi uz pēdējās pieļaujamās robežas, un mēs uzskatām, ka, ja tiks zaudēts šis sektors, tam būs katastrofālas sekas mūsu valsts ekonomikai. Tāpēc aicinam komisiju nodrošināt nekavējoties reakciju uz šo situāciju un aicinam piedāvāt jaunu fiskālo pakotni šim sektoram. Paldies, saka priekšsēdētājs. Lotārkungs. Priekšsēdētāji, komisija mēģinās ieviest jaunu uh, mēru interpretāciju. Tādējādi lielās kravas automašīnas varēs iekļūt Lielbritānijā pa aizmugures durvīm. Pieņemot šo lēmumu, netika veikta izpēta, lai nodrošinātu uh, Eh, dažādu jautājumu izvērtēšanu, piemēram, drošības un tā tālāk. Un ir skaidrs, ka šie lielie transporta līdzekļi ir bīstamāki par parastajām kravas automašīnām. Komisija beidza konsultācijas pie šī jautājuma tikai februārī. Uh, Un ir skaidrs, ka komisijas interpretācija šeit kļūs par minimāliem standartiem, un uh, kravas automašīnas varēs kļūst aizvien lielākas, pat garākas par 25 metriem, un tas radīs papildus slogu nodokļu maksātājiem. Piemēram, cik mums tiltu būs uh, jāstiprina, lai ļautu šādām mašīnām tos šķērsot? Šeit mēs tikai redzam, ka komisija ir uh, neievēlēta institūcija, kurai ir kaut kādas pilnvaras, kas pieņem lēmumus par uh, lietām, kas ietekmē cilvēkus uz vietām visā Lielbritānijā. Paldies! Felszólaló. Paldies! Tālāk vārds Tusākungam. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka mēs eh, nepildam iedzīvotāju vajadzības. Mēs uh, redzam, ka palielinās uh, bezdarbnieku skaits, un šī parādība vērojama turpat vai visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Sievietēm un jauniem cilvēkiem šī situācija ir vēl jaunāk, visļaunāk. Viens no diviem uh, cilvēkiem ir bez darba. Grieķijā mums ir uh, miljoniem bezdarbnieku. Tāpat laikā um, tiek samazinātas algas un pensijas. Uh, par 33% ir samazinātas uh, algas, kas tiek maksātas jauniem cilvēkiem. Par 22% ir samazināti bērnu pabalsti un bezdarba pabalsti. Tas viss ietekmē uh, iedzīvotājus un liek jauniem cilvēkiem doties uz citām Eiropas uh, Savienības valstīm un citām pasaules valstīm, lai vienkārši varētu nodrošināt savu iztiku. Un mēs redzam, ka uh, Eh, šie cilvēki strādā par ārkārtīgi zemām algām, kas eh, nespēja sekt to pamat vajadzības. Šie cilvēki izbrauc no savas dzimtās zemes kurā viņi nevar palikt, tāpēc, ka viņus ir nogurdinājis eh, bezdarbs un nabadzība. Šajos apstākļos mums ir nepieciešama jauna um, organizācijas forma, lai palīdzētu cilvēkiem, kas cieši no bezdarba. Paldies, Todor kungam vārds. Jā, Todor kundz, Kundzei vārds. Biroului politic al partidului bolșevic. Paldies. Bolševiku partijas nosacījumi 23. gadā bija tādi, nav svarīgi, kā cilvēki balso, bet ir svarīgi, kurš skaita balsis. Tas ir ciniski, bet varbūt ļoti aktuāls ir šāds nosacījums. Pastāv narkotiku, ieroču mafijas, banku mafijas un tāpat laikā uh, pastāv arī uh, sabiedriskās aptaujas mafijas. Esmu sociologs un pats zinu, ka Rumānijā šī situācija sasniedz uh, nu, pilnīgi tādus katastrofālus apmērus katru gadu. Uh, viedokļu aptaujas, uh, tirgus uh, veids tādu milzīgu melošanu un sagroza uh, viedokļus Un es gribētu aicināt Eiropas, savie, e-, Eiropas parlamentu, lai tas iesaistās ļoti stingrā kontrolē, lai kontrolētu sabiedrības aptaujas veikšanas tirgu. Mēs nevaram runāt par demokrātiju un brīvām vēlēšanām, ja vēlēšanu rezultāts ietekmē krāpniecīgu darbību. Tēpen, Paldies! Tālāk vārds Konstantīnam Luhan kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šo ekonomisko grūtību periodā pāri un ģimenes piedzīvo liels ekonomiskas problēmas. Ļoti bieži tā rezultātā rodas vardarbība mājās. Nevainīgi cilvēki cieš, jo vardarbība notiek ģimenēs, kā jau es teicu. Mums ir nepieciešami daudz skaidrāki nosacījumi, efektīvāks programmas, lai varētu novērst šāda veida uh, situācijas. Uh, cilvēki, kas visbiežāk uh, cieš no šādas vardarbības, viņi ir jāaizsargā. Un šeit es domāju īpaši par jauniem cilvēkiem, par bērniem tīpaši. Domāju, ka uh, dalība valstu operatīvās programmas, kas saņem Eiropas uh, finansējumu, kā piemēram Dafne, Ir nepieciešams šādas programmas turpināt un e, ir jāveicina, lai tās e, saņemtu e, finanšu atbalstu tā, un lai varētu cīnīties pret vardarbību mājās. Ir cilvēki, kas nespēja bieži vien pārvarēt savas drī, dzīves grūtības, un tāpēc mums ir nepieciešama konsolidēta rīcība Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Tālāk vārds Tančelas kundzei. Lūdzu. Paldies! Rumānija, tāpat kā citas dalība valstis, februāra mēnesī piedzīvoja ļoti bargu ziemu. Bija sniegs un sals. Daudzi dārzeņu audzētāji daudzos Rumānijas apgabalos saskārās ar ārkārtīgi sarežģītiem apstākļiem. Frančēs reģionā vairāk kā 44 tūkstoši kvadrātmetru Uh, milzīgas platības uh, cieta no zaudējumiem 60 uh, līdz 100 procentu apmērā. Bet jautājums tagad ir par kompensācijām šiem dārzeņu audzētājiem. Eiropas Savienības līmenī ir jāsniedz atbalsts šiem uh, Uh, audzētājiem un jāmazina zaudējumu apjomi un lai jānodrošina, lai viņi varētu turpināt atjaunot savu darbību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi uh, ražotājiem un tāpat arī patērētājiem, kuri saskaras ar dārzeņu trūkumu un līdz ar to palielinās dārzeņu cenas. Paldies! Tālāk Kristogēlos kungam, lūdzu. Paldies! Pavisam nesen mēs debatējām par dzimumu līdztiesības ziņojumu. Vēlos norādīt, ka šis debats ietvaros mēs šeit arī domājam par situācijas uzlabošanu sievietēm. Bet īstenībā mēs redzam regresu. Grieķijā mēs īstenībā esam pilnīgi attālinājušies no sākotnējiem mērķiem. Mēs atredzam, ka milzīgs pēcdarbs skar abus dzimumus sievietes tas skar vairs vairāk. Uzskat, ka sievietes tas skar visu nopietnāk. jo arī viņu izējas pozīcijas bija atšķirīgas. Sievietes netika tik aktīvi jau iesaistīts darba tirgu jau sākotnēji, bet arī vēl papildus algu samazinājumi skar sievietes tieši visvairāk, jo viņas bieži vien jau tāpat saņem par 20% mazāk. Un, un līdz ar to papildus vēl ir problēmas Grieķijas krīzē, un tādēļ mums vajadzētu arī ļoti precīzi mērķēts pasākums, lai uzlabotu situāciju un nodrošinātu sociālo kohēziju arī dzimumu līdzsvarības ziņā. Ja mēs runājam par dzimumu līdzsvarības politiku, tā vajag ļoti precīzi pasākums. Paldies! Tālāk vārds Inesē Hübnerai. Paldies priekšsādātāji. Vienošanās starp Starptautisko Olovas fondu, Centrālu banku, Eiropas Centrālu banku un Portugāli katru dienu arī pierāda savu patiesu raksturu. Tā ir agresija pret Portugāles tautu. Mēs uzskatām, ka šādā turpinātā ekonomisko sarežģītu situācijā uh, Eiropas semestra domājot jau arī, mēs esam zaudējuši vairāk nekā 150 tūkstoši darba vietu, un 50, 40 eh, bankas ir īstenībā jau pilnībā pārtraukuši savu darbību. Mums ir 23% bezdarbs, pusi no Eiropas eh, Portugāles iedzīvotājiem dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Ir ļoti nevienmierīga, nevienlīdzīga nav pārticības pārdala, darbjāgatības pārdala Portugālē, un situācija ir drausmīga. Mēs pievedzījām arī ļoti nopietnus privatizācijas pasākumus, mēs zaudējām valsts uh, sektoram mm, pamat pakalpojums, tiek milzīgi samazināt valsts izdevumu, un šie visi pasākumi tiek saistīti ar, turklāt ar bērnu mirstības rādītā pieaugumu. Eiropas iestādēm kopā ar Eiropas sociālistu partijām visu laiku turpina šādas darbības. Šī situācija tiešām ļoti satraucoša. Mums vajadzētu tiešām nodrošināt šādu ekonomiskas pārdales politiku Eiropā. Paldies! Tālāk vārds Nuno Melu. Paldies priekšsādātāji! Portugāla šobrīd piedzīvo ārprātīgu sausumu. 300% no tās teritorijas augsnēm ir mm, apdraudēts tieši ļoti nopietnas sausums ir pārņēmis šīs teritorijas, un tas nozīmē, ka to ir ļoti sarežģīta situācija lauksaimniecībai, arī lokkopiem un īpaši arī jau tālāk graudkopiem, un tas viss skar ļoti, ļoti nopietni. Uh, Tā ir tāda situācija, kur ir ļoti sarežģīti arī saprast un risināt, īpaši ņemot vērā to, kā Eiropā vajadzētu, protams, arī sniegt atbalstu saviem lauksemniekiem. Tātad mums ir jāsaprot, kādas tam ir sekas, kādas ir arī globālās sasilšanas sekas, kas pirmkārt skar tieši arī Portugāli. Un, diemžēl, nav vēl īsto finanšu mehānismu, lai palīdzētu šādās situācijās. Paldies! Tālāk vārds Janev kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vakardien bija gads kārt, ja mēs atzīmējām šos terorismu uzbrukums Eiropai, kas prasīja 200 cilvēku dzīves, vairāk nekā 2000 cilvēki tika ievainoti un simtiem ģimeņu tika pilnīgi sagrauts. Tas saistījās ar milzīgām ciešanām un nedrošību. Šis ir datums, ko mēs atceramies. Dažus mēs esam saukuši pie atbildības ir ar vienu spēku izmeklēšanas un ar vienu daudz jautājumu par daudziem spriedumiem, kas ir piemēroti. Mm, tas, ko mēs atsaucamies arī sprādzienu, terorismu sprādzienu Londonā, ir izmeklēti. Tātad domājot par šo cilvēku cieņu un viņiem pienākošo piemiņu, un tāpat domāt par tiem upuriem visiem, mums ir tiešām ir jāatzīstina. Arī mans draugs zaudēja savu dēlu 20 gadu vecumā. Ar lielu cieņu būtu jāpiemina viscietušie, un arī Eiropas parlamentam tas būtu jādara. Paldies! Tālāk vārds Komutsākus kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Grieķijas parāda pārstruktūrizācija un valsts obligāciju pārstruktūrizēšana nu pat ir notikusi. Bet tās ir tikai tāda īsa ielpa, jeb atelpas brīdis garajā maratonā. Grieķija ir īsta maratona situācijā, viņiem ir jāpiedzīvo drausmīgi, drastiski uh, pasākumi, Grieķijas ekonomika ar visu laiku sarūk, visu laiku pieaug bezdarbs, uzņēmēji pārtrauc savu darbību. Grieķijai ir nepieciešama oāze, attīstības oāze. Baidos, ka tomēr šobrīd mēs piedzīvojam milzīgas taupības eksperimentu. Vienlaikus mums ir jāpiemēro arī attīstības paradigma. Tieši tāpēc mums nepieciešams jauns idejas, jauna Eiro, Eiropas attīstības banka būtu izcila ideja. Tāpēc mana politiskā grupa, mana partija kopā arī ar Vācijas kancleri, ka mums ir jāatbalsta šāda ideja un aicinu parlamentu arī tā darīt. Paldies! Paldies! Kuskierī kungam tālāk vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jau 2011. gadā tika publicēts oficiālais vēstnesis, kur arī komisija analizēja Molta, tātad Nacionāla aviokompānija, piesniegto sniegto atbalstu. Galu galā tā bija arī peļņu nesošā uzņēmums, bet viņi īstenībā ir izrādījušies zaudētāji. Nu, tā rezultātā īstenībā cietējuši visi, protams, arī turisti nu, un arī darbinieki, kas strādā. Tātad 205% apmērā īstenībā tieši ir turisms, kas no IKP. Turisms ir milzīgs. Ja mēs tādu zaudējam 1300 darbiniekus Maltē, tad īstenībā mēs jau nevaram vainot viņus, ka viņi aizdodas prom no Maltas. Šī krīze nedrīkst pārvērsties darba spēka apspiešanā. Ir jāpanāk tiešām, lai būtu pareizi un labi savienojumi arī starp Maltu un Eiropas kontinentu un reizē nodrošināt līdz ar to tās ekonomisku attīstību un darba vietas un nodarbinātības jaunas iespējas. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Krosvīkungam. Panie przewodniczący, w ostatnim czasie obiegły Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējā laikā ir bijusi informācija Eiropā, ko dara liberālās partijas vadītāji Nīderlandē. Ir izveidots pret imigrāciju vērsts interneta portāls Holandē, kas ir vērsts pret iebraucējiem no ārzemēm. Un, uh, Galvenie, kas tur tiek apsūdzēti šajā portālā, ir polijas iedzīvotāji, kas strādā uh, legālā veidā Nīderlandē. Tiek izteikti apvainojumi, ka uh, polijas iedzīvotāji ieņem nīderlandiešu darba vietas un uh, tāpat laikā uh, Um, Nīderlandes banka, centrālā banka ir norādījusi, ka polijas iedzīvotāji strādājot Nīderlandē nodrošina 0,3% uh, šīs valsts IKP, ir izteikušies uh, dažādu, dažādu dažādas amatpersonas, arī vēstnieks, bet Vildērs kungs neko nav ņēmis vērā. Es uh, brīnos arī, ka Nīderlandes uh, premjerministrs ietur klusumu, un es domāju, ka Nīderlandei vajadzētu uzklausīt, dzirdēt uh, savu premjerministru, ko viņš domā par šādu iniciatīvu. Paldies! Gracias, señor presidente. Quiero alertar a este Parlamento y a la Comisión Europea. Uh, Prelēlis Rodrigas kungam vārds paldies. Uh, Eh, Eiropas eh, parlaments un komisija ir atbildīgi par to, eh, cik smaga ir situācija veselības aprūpas sektorā, tīpaši Vāc, Spānijā. Ir ļoti konkrētas lietas, kas sācinās Kastīlīna Manča reģionā. apstiprinās parādās, cik ārkārtīgi svarīgs in vitro metodas dažādu slimību diagnosticēšanā. Un uh, šādas diagnostikas metodas ir ārkārtīgi svarīgas bērna pirmajās uh, piecās dzīvības dienās. Bet domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu nākt klajā ar vadlīnijām, ar kādām norādēm, lai nodrošinātu, ka tiek noteikts uh, kaut kāds minimālais līmenis, lai mēs varētu aizsargāt arī šajā ziņā Eiropas pilsoņu veselību. Protams, mums jānodrošina, lai eh, tas viss tiktu atbilstoši finansēts. Paldies! Eh, Nevedālavas kundze nākošā. Paldies priekšsādātāji, man ir liels prieks, eh, ka Vasilija kundze ir klāt un klausās, jo es gribētu runāt par jauniešu bezdarbu Eiropas Savienībā. Tā ir ļoti liela problēma, jauniešu bezdarbs, nodarbinātības iespējas. Arī Barozo kungs ir sācis runāt par šo jautājumu un ir paredzēta arī, zinām, līdzekļi, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Bet es personīgi domāju, ka mums jāiet dziļāk, ir jāreformē izglītības sistēmas visā Eiropas Savienībā, jāatbalsta vairāk arodu apmācība kuras atbalstīšanai arī Eiropas komisija beidzot pievērš uzmanību un kuras uh, kuru arvien vairāk atspūgļos komisijas dokumentos, bet tomēr tā ir tāds iztrukstošs elements šajā koncepcijā. Mums ir jādomā, kas Eiropas Savienībai būs nepieciešams. Tā tad ne tikai kāds darbvietas, bet konkrēti kādas iemaņas zināšanas. Un ir konkrēts jautājums, kādā virzienā Eiropas Savienība vēlas iet. Un te ir jādomā arī par uh, Uh, izglītību, par uh, rūpniecību, par dažādām nozerēm, jādomā, kādas iemaņas būs nepieciešamas jauniešiem nākotnē, nevis tikai jārunā par pagātnes problēmām. Paldies! Mulțumesc, domnule președinte. Paldies. Uh, Kutaskungam vārds. Nepieciešamība aizsargāt uh, intelektuālās īpašuma tiesības ir ārkārtīgi svarīga. Domāju, ka akta uh, nolīgums nav adekvāts uh, instruments šī mēķa risināšanai atbilstoši ekspertiem. Uh, uh, šis teksts ir ļoti neskaidrs, to var interpretēt un uh, var notikt uh, pilsoņu pamatiesību pārkāpumu. Šis uh, nolīgums uh, tiks nodots izskatīšanai Eiropas Savienības tiesā, un es domāju, ka būs pietiekami daudz iemeslu nobalsot pret šo nolīgumu. Uh, tas būs ļoti sam, tāds neefektīvs uh, uh, līgums. Tas neiekļaus uh, sevi arī jaunatīstības valsts un uh, Galu galā var gadīties, ka kaut kad vēlāk, tālāk nākotnē šīm valstīm būs jāratificē līgums, uh, kur izstrādē tās uh, nav uh, līdzdarbojušās. Ir svarīgi runāt arī par Pasaules tirdzniecības organizācijas lomu, bet akta līgums ir pilnīgi ārpus šo, šīm organizācijām. Paldies!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 Protams, ka jānodrošina, ka visas valdības ievēro zinām disciplīnu, bet, ja mēs runājam par atsevišķām valstēm, uzņēmumiem, pašvaldībām, pret kurām netiek vērsts atsevišķas sankcijas, un tad pret viņām nekad, un tā, tas īstenībā būtu nepareizi, nekad nepienot šādas sankcijas. Uzskat 500 miljonu eiro uh, apjomā tika atsaukts tagad Ungārijai. Es interesēju sekot, vai Spānija, piemēram, var tik līdzīgi sodīt nedrīkst būt tāda divkosīga Eiropas komisija. Tātad nav runa par to, ka es aicinātu sodīt Spāniju, bet rītdien, kad tiksies arī finanšu ministri, droši vien, ka tur neko jaunāku neuzzināsim, kā tas ir bijis līdz šim gan. Paldies! Tālāk vārds ir Beres kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Tikai uz vienu minūti lai pievērstu uzmanību ekvatorālās Gvinējas problēmām. Tur ir bijusi diktatūra kopš 79. gada, vairāk kā 20 gadus tiek vajāta demokrātiskā vienīgā partija tur. Šī gada 9. datumā aktīvists, kas darbojas šajā uh, par, partijā atzīmē savas ieslodzīšanas gada dienu. Šeit eh, daudz dažādas starptautiskās organizācijas nevar īsti neiesaistās, piemēram, UNESCO un tā tālāk, un nevēlas aizstāvēt šo cilvēku diktatūras uh, imidžu iedragā arī tas, ka ir liela bērnu mirstība, 20% no bērniem nomirst nesasniedzot 5 gadu vecumu, un kopumā mēs šeit nevaram runāt par kaut kādu stabilitāti valstī, kā jau to teica starptautiskās sadarbības um, komitejas sekretārs. Kas telo kundzei vārds lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Es aicinu komisiju izpētīt, vai Eiropas Savienība var um, risināt problēmu ar um, recepšu zāļu neregulētu pārdošanu, piemēram, uz ielas. Lielākā daļā valstu šīs uh, zāles tiek pārdotas pret receptēm, bet no Austrum Eiropas tās tiek nelegāli ievestas un pārdotas īrijā uz ielām. Ir pierādījumu, ka, piemēram, tādas zāles kā zapatlins, uh, kas uh, tiek lietots pret bezmiegu, uh, tiek pārdotas uz ielām un palielinot no zālēm atkarīgo cilvēku skaitu. Un ir tīpaši problēmas rodas, ja šādas zāles lieto kopā ar alkoholu vai citām apreibinošām vielām. Un šeit mēs varētu runāt pat uh, zāļu krīzi. Dublinā. Un kā jau tika teikts arī citās valstīs, eh, sodīšana varētu prasīt lielu laiku. Varbūt Eiropas Savienība varētu šeit iesaistīties, lai risinātu šo problēmu ar recepšu zāļu tirzniecību īrijā. Varbūt vajadzētu padomāt par jaunajām minimālām prasībām eh, šāda veida zāļu tirzniecībai, kā piemēram tas tika izdarīts Spānijā pirms dažiem gadiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Šarbras kundzei vārds. Uh, paldies! Uh, Gribu runāt par Rumāniju. Puse Rumānijas iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības līmeņa, un uh, prezidents tomēr saka iedzīvotājiem, ka viņiem ir jāizvēlās starp augu paaugstināšanu vai arī sociāliem, sociālajām iemaksām. Šādus mērķus ir izvirzījusi valdība. Uh, bet ir nepieciešams uh, cīnīties pret korupciju. Ir nepieciešams uh, atvieglināt fiskālo maksu, uh, nastu, bet tas ir iespējams tikai tad, ja budžets tiek atbrīvots no spiediena no dažādu nelegālu organizāciju puses. Un Ir nepieciešams atteikties no taupības pasākumiem, kas ir uh, iegrūduši Rumāniju tādā nabadzībā. Ir nepieciešams radīt darba vietas un attīstību. Paldies! Köszönöm szépen! Áttérünk a következő napirendi pontra. Sven Gīgold jelen. Paldies! Nu labi, tagad mēs ķeramies pie nākošā darba kārtības jautājuma. Un tātad mēs uzklausīsim īsu paziņojumu par Igolda kundzes sagatavo Svena Gīgolda kungs